Tā tad mēs esam tā ļoti ātri pastrādājuši, mēģināsim tieši tāpat strādāt šo pēcpusdienu. Un mēs balsosim 3A izdevuma kategoriju un 3B izdevuma kategoriju. Mēs a, vēl nevaram balsot par 4. kategoriju, jo mums vēl nav vienošanās par a, starp grupām, kā viņas a, balsos. Uh, Par to runās koordinātori sēdē, kas būs uzreiz pēc tam. Un rīt no rīta balsosim par ceturto kategoriju, kā ir paredzēts, kā arī par izmēģinājumu projektiem. Un ITER līniju un citām, par kurām nesam varējuši vienoties. Ne vakar, ne šodien. Ja mēs ātri beigtu, mēs varētu palikt ar a, koordinātoriem, a, jo mums ir pieejami tulki. Un a, citi varētu doties projām. Sāksim trīsā. Manā angļu variantā. Mēs esam 106. lapas pusē. 3a. Pilsoniskums, brīvība, drošība, tiesiskums. Grozījums Ehrenhauser 46,73. Un man saka, ka viņš ir ietverts. Nē, nav. No? Balsosim referente pret, kas par? Hartoks, kas pret? Atturas, noraidīts. Tas nav parastais eh, Ehrenhauser eh, grozījums. <clears throat> Tas bija tikai šis, par ko balsojām. Nākošais ietverts. Jābalso par 196. referentu. Uh, online. Runājot par 18.01.04.03, mēs e, vakar jau atgriezāmies pie budžeta projekta versijas, bet ir pieprasījums par atsevišķo balsojumu šķiet, ka no Aldi grupas. Nē, tomēr no sociālistiem lai balsotu par šiem iztrūkstošiem 50 tūkstošiem, jo mēs horizontāli nobalsojām par 50 tūkstošiem, tā kā jau vajadzētu nobalsot par 50 papildus. Bet es esmu pret šo pieaugumu. Donc, finalement, quel est le chiffre Kāds ir šis cipars, kas jāieliek? Amendement. Grozījumā. Madam Jensen. Jensens kundze. Well, well, Jā, priekšsēdētāji atklāti sakot, ja mēs esam nobalsojuši par līniju, un mēs esam balsojuši šeit par pakotni, tad tai ir jābūt nosaktai. Es tiešām nevaram saprotam, vai mēs balsojam par visu pakotni, un tad mēs to atkal pa gabaliņiem veram vaļā. Tas ir loģiski. Tas ir diezgan loģiski. Ok. Donc, je ne le soumets pas au vote. Nu, tad nebalsosim. Un tā, nākošais. Le 46-72 est couvert. 192 ietverts. 199 arī. Nē, 197. Tad 106. labs pusangļu variantā. 107. lapas pusangļu variantā. Viss ir ietverts. Pat 200. Lūdzu, labojiet, ja kļūdos. 108. lapas puse. 46, 17. Sistemātisks samazinājums 10-15%. Kas par? Paldies, pret. Atturas. Tātad šo balsojumu mēs uh, piemērosim visiem tāda paša tipa Ehrenhausera grozījumiem, tāpat kā iepriekšējā izdevuma kategorijā ar Ehrenhauseru un arī ar zaļo uh, grozījumu lauksaimniecībā. Tas ir diviem nākošajiem grozījumiem, tā ir Hartonga 41, 59, bet par to ir jābalso, jo tā ir cita kategorija. Kas par? Es domāju, ka Hartonga kungs varētu būt pats par savu par, būt pret, atturas. Tātad arī šeit, ja būs tāda paša tipa Hartonga grozījuma, tad vērtēsim tos, ka vairākums ir nobalsojis un tas ir negatīvs. 630. balsojam. Referenti pret, kas par? Tas ir atsaukts. Atsaukts. Es kļūdījos, nu labi. 43,59 aptverts. Jābalso par 205. Referenti par, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais ietverts. 201. Kas par? Referenti par. Pret. Atturas pieņemts. 524. Referenti par, kas par? Pret Balsojam elektroniski, sākam balsot. Es arī balsoju, kā mēs balsojam. Sākam balsot. Mūsu ir maz vēl zālē, gramošanas process sāpīgi. Beidzam balsot 17 par 19 pret norādīts. Tātad tas bija 201. Nē, 524. Tagad 184. Referente par. Jūs gribat izteikties? Nē. Referente par. Kas par? Pret. Atturas. Pieņems. Hartona grozījums norādīts nākošais 525 par, referenta par. Dažādi viedokļi pārbaudīsim balsēm elektroniski. Arī es balsēju. Beidzam balsot. 17 pār 19 pret noraidīts. 185. referenti par kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Tagad Eiropas bēgļu fonds. 41.60 Hartungs uh, noraidīts. 527. Atsaukts. Tautas partija atsauc 527. Nē, nemaz. Balsojam elektroniski. Trīsdesmit astoņi balsojošie. Trīs ir uh, izkrituši uh, pusdienu laikā. Beidzam balsot. 17 pār 18 pret. Noraidīts. 40. 1,95 eh, par sieviešu spīdzināšanu. Iesniedz Laslo Šura, eh, eh, Šurjans, referente par, referente par spīdzināšanu. Pur, par? Pret? Atturas. Vairākums par. bet 41,96 referenta par, kas par. Atvainojot, saka priekšsēdētājs, referenti ir pret. Grozījums 41,96. Kas par? Elektroniski pārvaldīsim. 41,96. 41.96. Šurjana kungs. Referenti pret. Sākam balsot. Beidzam balsot. 13 par 22 pret norādīts. Nākošā līnija. sieviešu spīdzināšana 41.91 referenti par, kas par pret atturas vairākums par. Nākošā līnija. Trešo valstu piedarīgo integrācijas fonds. Hartonga uh, grozījums vairākums pret 186. tagad referenti par kas par. Paldies pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais ir ietverts. Nākošais hartongs noraidīts. Tas pats. Trešā sadaļā. Eiropas patvērumu atbalsta birojas. Pārējie ir izmēģinājumi projekti. Tātad 111. lapa. Ehrenhausers. Klasisks. Nē, tā ir rezerve. Kas par? Neviens. Atturs. Noraidīts. Par rezervu Ehrenhausers. Tāds pats vairākums. Cīņa par vārdarbību. Dafne programmu. Mutiskais grozījums referenta. Kā jūs gribat, lai balsojam? Uh, like first... Es gribētu vispirms balsot par sākotnējo grozījumu 702. Vēlētos balsot par to, ja tas atkrīt, tad es piedāvātu mutisko grozījumu, piedāvājot viens 1,35 miljonus. Ja nē, tad balsot par 1,80. Sākam ar grozījumu 702, kā rakstīts. Es te iesniedzu referentu par kas par. Kas pret? Atturs. Viens pieņemts. At, pārējā atkrīt. Tagad atgriežamies cīņu pret vārdarbību 41.93 referenti par. Kas par? Pret. Tāpat kā tagad. Atturas. Pieņemts. 41.94 referenti par. Tas nav tas pats. Pārbaudīsim elektroniski. Es pats nebalso. Beidzam balsot. 17 pār 17 pret 2 atturs noraidīts. Pārējie ir pilotu projekti. Visa lapa 112. ir pielāta projekti. Tad Eiropas policijas birojas. Mutiskais referents grozījums. Qu'est-ce que vous souhaitez Ko jūs vēlaties? Mums jau tas bija sarakstā. Viss jau ir padarīts. Viss ir ietverts. Arī pēdējais grozījums. 44, 83. Bet referentā esot grozījums par rezervu. Eh, Jā, horizontāli mēs nobalsojām balsot par aģentūrām, atgriežoties pie sākotnējā budžeta projekta, bet mans mutiskais eh, piedāvājums būtu šo pieaugumu ielikt rezervē. Atgādinu jūtas iebildes. Jā, pieņēmām vienā pakotnē. Mēs taču negribam atkal atsākt pakat, pakat. Es domāju, ka to var apšaubīt, jo mēs nobalsojām tikai atpakaļ pie sākotnējās summas, mēs nebalsojam par rezervēm un par piezīmēm. Saskaņā ar referenti. Tas nebija uh, aģentūra vienošanās sastāvā. The, the proposal for the reserve, it was not, it was not, it, it, it's acceptable. because we voted on the, on the, on the To, um, uh, uh Attendez. Uh, Jautājums ir, vai tā bija daļa no bloka balsojumu, kas bija par aģentūrām, atbildi ir nē, tad var balsot vai nu ir par, vai nu pret. Par rezervu mēs jau nobalsojam. Bet tas bija Eiropolam. Tas nav Eiropola, tā ir Eiropas policijas birojas. Vai Eiropas policijas akadēmija. Tas ir mutiskais grozījums. Tas nav tas, kas ir rakstīts, un jūs gribat cik daudz uh, rezervē likt? Like put, uh... Es gribētu 425 tūkstoši ielikt rezervē. Donc, ça veut dire que le chiffre... Tas nozīmē, ka skaidri, kas šeit ir, būtu tad uh, rezervē. Göran. Well, in that case, we would need... Jā, tādā gadījumā mums ir jāzina, kāda ir eh, nosacījumi rezervas atbrīvošanai. Mēs neesam redzējuši rakstveidā šo mutisko grozījumu, tā kā mēs nezinām. Pamatots jautājums. Kāda ir atbilde? Dubait, also ich, ich... Nu, cik es to redzu, tad mm, policijas akadēmija ir problēma, teikšu atklāt. Bet tā ir tikai viena, jo mēs teicām šeit, atpakaļ 425 tūkstoši pie budžeta projekta. Ja Sidonija tagad to grib rezervē, tagad tad tas ir saistīts ar budžeta apstiprināšanu. Bet nu tagad jau tur nekas nenotiek. Mans grozījums ir vienkārši atpakaļ pie budžeta projekta. budžeta kontrolas komiteja piedāvās, lai Eiropā 2008. gadam, lai budžets netiktu pieņemts. Ne, nevis Eiropolam, bet Sēpolam. Es piekrītu tam, ka mēs sakam šie 525 ir rezervē un nosacījums ir tāds, ka visi budžeta komitejas noteikumi tiks izpildīti. Nu, vai kaut kā tā. Nu, tas ir tas, kas man liekas loģiski. Es saprotu. Pirmais, mēs jau neesam balsojuši. Un tad jābalso. Otrakārt, to ir ieteikusi budžeta kontrolas komiteja, kuriem ir nepieciešams uh, ierocis šo maksājumu ievietošanu rezervē, lai sagatavotu budžetu pieņemšanu šai institūcijai. Tā ir ideja. Kā, ko domā referente? Anna, lūdzu. Yeah, really... Jā, jo īstenībā šeit nav nosacījumi. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai man šeit būtu ļoti skaidri nosacījumi rezerves atbrīvošanai. Grozījumā, jūtas grozījumā tas nav. Mans grozījums ir par komisijas projektu. Un Sidonija vēlas šo grozījumu mutiski izmainīt. Atpakaļ pie komisijas projekta, bet summu rezervē un nosacījums, lai atbrīvot rezervi, ir, ka CEPOL izpilda budžeta kontrolas komitejas noteikums. Un tie vēl nav zināmi. Nu, es tos man nezinu. Tagad Holmāja ar kundzi. Ļoti aizkustinoši. Un nu, problēma ir tāda, ka CEPOL ir mm, daudz nekārtību bijis. Gadu laikā tie nav skaidroti. Tad ir Maķie kundze ļoti intensīvi ir to pārbaudījusi un konta komiteja vēlas, lai komisija un aģentūra beidzot uh, sakārtot situāciju, jo tur ir daudz naudas pazudis un daudz naudas nonācis privātām personām. Tādēļ nu, šeit tiešām jābūt rezervē, lai būtu tāds spiediens, lai uh, varētu strādāt, un komisija līdz šim bija ļoti ierobežota pretim. Je comprends. Donc, en fait, le commentaire serait un commentaire du genre. Som. Euh, la situation. Som nonāk rezervē līdz šīs institūcijas finanšu pārvaldība tiek apstiprināta budžeta kontrolas komitejā. Vai tas atbilst jūsu vēlmēm? Jā. Šādā veidā ar šiem komentāriem. Referenti par. Kas par? Paldies. Pret. Atturas. Pieņemts. Mutisks grozījums. Priekšsēdētāji, lūdzu. Vai mēs varam uh, palūgt referentē rakstiski mums to iesniegt? Uh, nu, jā, pēc balsošanas, bet vismaz pirms plenārsēdes. Jā, pamatots uh, jautājums. Nākošā lapuse aizvien Eiropas policijas eh, akadēmija 41.60 grozījums noraidīts. 526. grozījums. Referenti par kas par? Jābalso elektroniski. Balsus, eh, balsojums varētu būt samārā līdzīgs. 528. par to mēs tagad balsojam. Beidzam balsot. 20 par 19 pret neviens nav atturējies. Pieņemts. 43, 60. Par to jābalso referentē mutiskas grozījums. Uh, have... Jā, man ir mutisks grozījums esošajam grozījumam, kur iesniedz Savāro kungs. Mēs to apspriedām tehniskā līmenī, bet es to izlasīšu. Ordināla teksts standarti ar īpašu uzsvērtu kiberdrošību, bet mutiskajā grozījumā standarti iekļaujot kiberdrošību. Vai tam var piekrist? Ja tas ir tā, kā tas paliek, es to nevaru atbalstīt, jo man liekas, ka līdz ar to tas maina juridisko bāzi. Alvaro, Alvaro kungs, vai šis mutiskais eh, grozījums eh, jums patīk? Varbūt jūs varat to atbalstīt vai grupu? Cīndīdī. Eh, nu, es neesmu redzējis šo tehnisko vienošanos, un mēs Mēs varbūt varam neteikt including, bet teikt specially. Tā tad. 43, 60 esošajā redakcijā. préférez que je, je mette d'abord au vote l'amendement du rapporteur? Tātad sākumā balsojam par uh, referents grozījumu. Tehniski pirms uh, to darām. Pēc satura, man liekas, tas nav pareizi, bet es to tam piekrītu. Referents mutiskais grozījums ar tādu rezignētu rakstiskā grozījuma autora 4360, kas par pret atturas pieņemts. Tie ir komentāri. Nākošais 609. nozieguma apkarošana referente pret nozieguma apkarošanu. Kas par? Pret. Atturs. Norēdīts. 43,65 par uh, uh, kibernoziegumiem Elvāro, kas par pret. Zaļie pēkšņi pret, kas atturs, pieņemts. Tad ir aģentūras, par to jau nobalsojām. 46,56 Ehrenhausen. To esam jau no uh, balsojuši 206. referenti par uh, un uh, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. Tagad tā, uh, nākošais prins. Tas ir dziedātājs. Tātad 843. referenti ir pret, kas par, Nu, ir šeit šim dziedātājiem arī fani, kas ir pret, nu, pretinieki arī. 843. norādīts, 202. to ierosināja restur referenta pat, kas par, pret. Paldies, atturs pieņemts. Nu, nonākam 43, 61, Alvāro konga grozījums. Referenti ir pret šo grozījumu. Kurš par? Paldies! Kas ir pret? Nu, vairākums bija pār tā tad pieņemts. Nu, nākamā lapuse, 116. lapute. Lapus, lapuses augšā 203. grozījums, Lībe komiteja. Referenti atbalsta, kas par? Kas pret? Atturs 203. ir pieņemts. Un līdz ar to esam beiguši 3A sadaļu, iedaļu. Pāriem uzreiz pie 3B. Pirmais grozījums ir jaunais izmēģinājuma projekts, par kuru balsosim rīt. Tālāk. Ehrenhauser kungu grozījums Nu, šai kategorijā tas būs jauns grozījums, tāpēc nobalsosim tomēr par to. Tātad, kas par? Neviens, kas pret? At, tā tad noraidīts. Un nu, līdz ar to pieņemsim arī tāpat kā iepriekš tālāk, ka tam līdzīgi Gerenhauser kungas grozījumi tiks uzskatīti par noraidītiem. 282. grozījums tālāk kultūras komiteja. Referenti to atbalsta. Kas par? Pret? Atturs. Pieņemts. Tālāk nākamā iedaļa, arī lūk, um, pāriem tā pie kultūras programmām. Tātad te būs atbalsts atsevišķi balsojums vispirms par cipariem, pēc tam par komentāriem. Tātad par cipariem vispirms. Referenti ir pret šiem skaitļiem. Kas par? Pret? Nu, šķiet arī jā. Ar grozījuma autors ir pret. Nu, tāds mazohisms. Nu, tā tad skaidri ir noraidīti. Un par komentāriem tagad atsevišķi balsojot referenti, komentārs atbalsta. Paldies, pret. Paldies, atturas. Vairākums vēlas ap, apstiprināt, pieņemt šos, šīs piezīmes un komentārus. 314. Jā. Tā tad vai jābalso 314. vai ne tā? Kas par? 314. Referentu to atbalsta. Kas pret? Paldies. Nu, zaļi atturas? Nē, izrādās nē. Nu, kultūra, jā, izglītība, tas taču viss svarīgi. Tātad 610. Nu, te mēs runājam par apdraudētajām valodām. Referenti ir pret šo grozījumu. Kas par? Jābalso, jābalso, sim redzot. Un balsosim elektroniski. Es pats nebalsošu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār, 8 pret, viens atturējās. Nu, esam apdraudētās valodas izglābuši. Tas arī ietver 443, 31. Panākam pie 573. referenta ir pret, kas par? Pret. Mm, liberāļiem nav nekāda viedokļa. Ā, viņi ir par. <laughs> Nu, tad tādā gadījumā balsosim elektroniski un neredzēju pirmīt jūsu rokas. Tātad 573. elektroniski sākam balsot. Te runājam par pārnacionālo kultūras vērtību mākslas uh, priekšmetu apriti. 20 par 18 pret. Pieņemts. Nākamais līdz lapas beigām visi ir ietverti, tas pats attiecas arī uz 118. lapusi, izņemot Hartunga gunga grozījumu, bet tas tik un tā tiek uzskatīts par noraidītu. Nonākam līdz ar to pie īpašiem ikgadējiem pasākumiem 4303. Referents kundze jums, kad teikti šai saistībā? Jā, man ir mutiskais grozījums par 4303. Tas ir mainīt uh, apjomu no 9 miljoniem uz 4. Gan saistībās, gan maksājumos. Un man nav grozījumi par piezīmēm, tie var palikt tādi, kādi tie ir, un es rekomendēju balsot par. Vai tas nozīmē referents kundze? ka tas ir tas pats grozījums, kas tautas partijas 551. grozījums? Diference. Kur tad ir tā atšķirība? Piezīmēs? Jā, nu piezīmēs vienīgi. Nu tā tad. Būtībā tad, kad es aplūkoju eh, grozījumu 4303 un 551, ko iesniedz Tautas partija, es domāju, Tautas partijas grozījums neko nedod, neuzlabo eh, iepriekšējo grozījumu. Ja 4303 ir tiek pieņemts, tad 551 vienkārši jāatkrīt. Džems ir. Labi, Džems Ellis, lūdzu. Nu, parasti Mēs taču runājam par to, ka piezīmēs nevar minēt skaitļus. Vai tad šis noteikums tagad pēkšņi neattiec uz to? Oui, alors, c'est une bonne remarque. Une bonne... Lieliska piezīme, Džeims Ellis. Un mums ir vajadzīga skaidra atbilde, to arī dabujām. Jā, mēs šo, šai budžetlīnijai neveltam, mēs ar šo budžetlīniju strādājam citādāk nekā ar pārējām, tāpēc šeit ir citi noteikumi. Surienkungs. Es te negribu izniekot jūsu laiku, bet ja man ir taisnība, tad es domāju, ka ja jums ir liels kurvis Un jūs atzīmējat, ka divi miljoni no šī kurvīša aiziet tam un tam. Tā ir iezīmēšana, bet jums ir līnija par paralimpiskajām spēlēm, tad tā nav iezīmēšana. Nu, tad tas ir vienkārši lī, budžeta līnija ar konkrētu jomu. Mēs zaudējam 5 miljonus, bet, nu, dzīve dzīve. Referents kundze. Let me, let... Jā, priekšsēdētājs vēlētos atgādināt to, ko sacīju sākumā šorīt. Ir virkne grozījumu, kuros še, šī problēma pastāv, respektīvi, ka tur ir mm, noteikta summa, kas nav pareizi. Tādēļ no rīta es teicu, šo frāzi vienmēr ir jāizvieto ar frāzi daļa no apropriācijām. Apropriā kuras ir nolēmts nosekt. Tā tad. Tā tad būtu daudz pieklājīgāk un e, jaukāk to visu darīt šādā veidā, un tas nebūtu, tad nebūtu iezīmēšana. Ļoti labi. Goran. Jā, nu, ja jau mēs par to runājam, es domāju, ka saprātīgi būtu darīt tā vienkārši visu šo budžeta līniju svītrot. Es to nepiedāvāju tagad, bet mums nākotnē par to ir jādomā. Ja mums ir līnija, kurā teikts īpašie e, gada pasākumi, nu kā tad mēs varam neiezīmēt? Jo mums ir šie gadskārtējie eh, pasākumi, mums tie ir jāuzskaita. Šeit iezīmēšana ir pilnīgi nenovēršama seksi. Mums vispār tāda līnija ir. Varbūt nākamgad eh, šī te līnija vispār vienkārši ir jāsvītro. Lieliski ideja, saka priekšādātājs, es pat pats to nebiju neliku jums priekšā, bet es pilnīgi piekrītu. Tieši tā. Jo īpaši gadēja pasākumi, nu, lūk, te ir tik, cik te ir, 29 miljoni. Bet, nu, labi. Bet pagaidām balsosim tomēr par šo grozījumu, mutisko grozījumu ar mainītu ciparu, kas mainīts uz 4 miljoniem, kā to ierasīja Sidonija. Kas par? Paldies pret! atturs pieņemts. Tas savukārt ietver nākamos divus grozījumus, bet ne 42,91. Referenti ir pret. Kas par? Paldies pret atturs noraidīts. 41, 64. Morgantī kungs, referenti ir pret. Kas par? Paldies, pret. Paldies, atturas noraidīts. 43, 06. Gajer kunga grozījums. Referenti ir pret. Kas par? Gajer kungs, protams, ir par. Kas pret? atturas. Nu, Gairkungs, piedodiet, tomēr noraidīts. Tā. Pārējiem tālāk pie 4164, tas ir jau ietverts. Tas paciets arī uz nākamo 4164, nu, uz nākamo lapus pārējiem. Lūk, 273. kultūras komiteja. Referenta atbalsta šo grozījumu, kas par? Pret? Atturs pieņemts. Tālāk virkne sagatavošanās darbību, to par tām balsosim rīt, pārējiem pie 121. lapuses. Šeit ir arī sagatavošanās darbības līdz 41.64. 68, atvainojos. Priek, eh, referenti, par ko mums tagad jābalso? Šī, runājot par jaunatnu darbībā, Mēs horizontālajos grozījumos jau balsojām par uh, apjomiem, bet mums ir jābalso par piezīmēm, kas ir divi pēdējie grozījumi šajā līnijā. Labi, tieši tā man arī jau likās. Tātad 41, 68, referenti ir pret. Kas par? Paldies pret. Atturas ar lielu vairākumu tiek pilnībā izolēta tautas partija. 4202. Atkal piezīmes jā. Referenti par. Kas par? Pret. Paldies, saturas. Vairākums pieņemts. Tālāk. Nākamie grozījumi saistīti ar izmēģinājumu projektiem un Ehrenhauser kunga grozījums, kas tika uzskatīts par noraidītu. Uh, Tas pats attiecas tālāk uz. Nē, ir viens Ehrenhausera grozījums 4681, kas ir citādāks, tātad par to balsosim. Nē, šeit, nē, nē, nē, tomēr šeit arī ir tie 10% samazinājums tikai. Tātad, eiro piedzīvotājiem. Nu, tā arī ir visi ietverti, nonākam rīcību saistībā ar multividi. Tagad mani te informē, ka referente vēlas, lai mēs balsotu vispirms par 625. ar mutisko grozījumu, e, ko, ar ko nāk lejā pati autori Anna Jensen. Jā, paldies. Kas šeit ir noticis? Ar mums kontaktējās komisija un sacīja, ka viņiem īpaši nepatīk šīs 625. Eh, grozījums. Ja mēs to atsauktu, viņi pieņemtu to, ka mēs eh, ieviestu grozījumu, kas piedāvā strateģisku plānu par informācijas fondiem Eiropas Savienībā. Un tas ir kaut kas tāds, eh, uz ko aicina kultūras komiteja jau laiku. Uh, taču, diemžēl, rezultāti nav bijis. Ko es tagad piedāvāju? Tas būtībā ir radījis mums iespēju, mums ir atvēries jauns loks, lai mēs varētu rezervē paredzēt eh, noteiktu naudiņu un noteikti kā nosacījumu rezervas atbrīvošanai eh, šo te kultūras komitejas izstrādātu strateģisko plānu. Tā kā mēs ļoti labi zinām, kā nākotnē šī naudiņa tiks iztērēta runājot par informācijas politiku. Un ja mēs varam rast atbalstu šeit, un es domāju, ka Sidonijai būtībā ir arī jau šis teksts pie viņas nonācis par šo grozījumu, tad es domāju, ka mēs varētu atsaukt tos grozījumus, kur mēs, kurus mēs te ielikām attiecībā uz piezīmēm. Attiecībā uz izdevumiem žurnālistiem, fotogrāfiem, kas riņķo Barozo kungu, tā vietā, lai teiktu, mēs viņus negribam, pateikt, ziniet, dodiet mums strateģisku plānu informācijas politikai. Es domāju, tas ir tāds pozitīvāks veids, kā risināt šo jautājumu. Paldies, Anna! Saprot šo politisko mērķi. Nu, tagad jums jārēģē. Man jau nav nekas pret to, ka ir šādi grozījumi un nosacījumi, kā atbrīvot rezervu, bet jautājums ir par to, uh, kur tad šiks, tiks apspriež šis uh, strateģiskais plāns. Budžeta komitejas kompetencija tas nav. Tas varbūt ir jādara starp institūciju komunikāciju grupā, mm, jo šeit ir tādi apstākļi, uh, kur ir jānosaka ļoti specifiski konkrēti veids, kā to darīt, lai mēs varētu pieņemt šādu pieeju. Tāpēc es vēlētos tādu konkrētāku skaidrojumu, kurš tad būs atbildīgs un uh, izlems, uh, vai šis strateģiskais plāns ir jāpieņem, jāapstiprina uh, vai nē. Paldies, Goran! Jā, nu es pirms es gribētu būt pārliecināties par to, ka mums ir jābalso par uh, kultūras komitejas grozījumu 277, vai? Mums ir plāns un plāns un strateģisks dokuments seko viens otram par informāciju komunikācijā. Es nedomāju, ka ir, nu godīgi nedomāju, ka vajadzētu prasīt vēl vienu papīru. Paldies, Helga, jūs arī gribētu runāt? Jā, gan es atbalstu Annas pieeju un šo grozījumu, jo es strādāju kultūras komitejā un es zinu, kādas ir šīs debats par to, kā uzlabot komunikāciju un eh, kas ir daudzsološi un kur mēs neesam apmierināti, mums būtu vajadzīgs, lai Redingas kundze tiešām pildītu savus solījumus, un tāpēc es atbalstu šo pieju. Jāmersbēg. Nu jā, es personīgi uh, vēlētos piekrist Goranam, jo man liekas, komunikācija, politika ir kaut kas tāds, kas katrai institūcijai ir jāizstrādā priekš sevis, un tad attiecīgi mums tiešām jāstāsta, kur un kas tiek tērēts un par ko. Un komunikācija politikai faktiski ir jāpieiet ar tādu zināmu pietāti un starp institūciju nolīgums. Arī nav jāaizmirst un varbūt parlamentam intensīvāk ir jāiesaistās šajās debatēs, jo mēs redzam galvenos eh, svarīgākos jautājumus, kas būs jārisina tuvākajos gados un tos varbūt ir vēl specifikāk, jā, specifiskāk jāizdala starp institūciju no, e, nolīgumā, bet šeit jāsaka, ka komisija mums vienmēr ir pāris soļus priekšā un mēs atpaliekam. Tā kā, manuprāt, tas ir kaut kas tāds, kas ir jādara birojām un attiecīgajām komitejām. Un vajadzētu izvērst debats, bet citā kontekstā. Āvaro kungs lūdzu. Jā, paldies. Priekšsēdētāji vēlētos uh, apsveikt referenti ar to, ka viņi ir gatava apspriest un uzklausīt uh, šo te grozījumu, bet tas, ko sacīja Bēgas kungs un Goran kungs un arī Helga, izdarot tādu kopsavilkumu. Ja kultūras komiteja ir uh, aicinājusi uz stratēģijas izstrādi, tad būtībā tas jau neatbild uz jautājumu, kādi būs tie galvenie punkti, eh, uz ko tiks likts uzsvars nākotnē, bet te ir runa par 20 miljoniem eiro, jo komisija tos vēlas eh, investēt, lai 24 eh, stundas dienā viņiem sekot pa pēdām fotogrāfu, nu tā nav nekāda komunikācijas stratēģija, ja komisija vēlas populizēt tikai sevi. Uh, Es domāju, ka papildus eh, žurnālistu piesaistīšana, lai uh, uzsvērtu Barozo nozīmīgumu, es nezinu, vai tas ir tas, kam šī nauda būtu jātērē. Taču mēs šeit neapšaubām varbūt eh, summu, bet mums ir jāzina, ja jau gal galā mēs esam gatavi apstiprināt šādas naudas piešķiršanu, mēs vēlamies, mums ir tiesības zināt, kā tā tiks. Uh, iztērēta. Kā padarīt institūcijas, ne tikai komisiju, eh, redzamāks, saprotamāks. Un tas mums ir ļoti svarīgi, un es domāju, ka daudz cilvēku šeit arī vēlētos redzēt plašāk atspoguļot to, ko daram mēs. Paldies, godātie kolēģi. Anna Jensen vēlreiz grib uzstāties. Jā, nu vienkārši, lai atbildētu Salvadoru jautājumu, es domāju, ka kultūras komiteja šeit ir vissvarīgākā. Un ko mēs šeit cenšamies izdarīt? Mēs cenšamies palīdzēt kultūras komitejai, lai viņu rīcībā būtu instruments, kura viņam līdz šim ir trūcis. Un tādēļ es domāju, ka to vajadzētu atbalstīt. Un atbildot uz Rēmera kritisismu, kritiku, jāsaka, ka uh, sākotnējais Alda grozījums faktiski uz to arī ir vērsts. Būtībā tas ir izmainījies eh, līdz ar referents mutisko grozījumu, jo šeit mēs to visu pagriežam no galvas uz kājām, un mēs eh, neiejaucamies tajā, kā viņi tērē naudu, bet mēs vienīgi gribam zināt, eh, kā, ko tad viņi dara un kā viņi izvērš savu darbību komunikācijas jomā. Un es domāju, kultūras komiteja ļoti daudz runā par šiem jautājumiem. Uh, Uh, īpaši pēdējos ziņojumos, jo tā ir tiešām problēma, kā mēs komunicējam, kā mēs stāstam cilvēkiem par to darbu, kas tiek darīts Eiropas Savienībā, kā tas notiek starp institūciju telpā. Un mums tiešām ir jācenšas darīt uh, šīs lietas tā, lai mēs būtu saprotami cilvēkiem un atvērti. Es zinu, ka ir bijis daudz visu tādu plānu un plānu par to, kā panākt, lai cilvēki iemīlētu Eiropu. Nu, tas jau mums nemaz nav vajadzīgs. Mums vienkārši vajag situāciju, kurā cilvēki saprot, kas tad īsti notiek. Un es domāju, ka svarīgākais ir. Mēs cenšamies atrast formulējumu, kas būtu eh, nākotnē vērts, pozitīvs, un arī Redings kundze to varētu pieņemt. O, nu, tā tad Viņi pati lika priekšā šādu iespēju. Labi. Jūs visi esat saņēmuši šo mutiskā grozījuma tekstu, vai ne tā? Par šo rezervu un tā. Nē, nav nevienam. Nolasīt jums to. Šis ir grozījuma teksts, ko jūs man iedavāt. Rezerve ir ielikt, rezerve iekļaut rezervē. Hmm. Summa ir ielikt rezervē priekšādātais sev labo kamēr komisija nenāk klajā ar visaptvarošu stratēģiju, kurā pievērš tam, kā Eiropas Savienības iestādes var labāk komunicēt ar pilsoņiem un līdz ar to nāk klajā ar kopēju deklarāciju ar padomu un parlamentu, kur tiek runāts eh, par to, kā ko tiek komunicēta partnerība, un tam jānotiek tātad oktobrī. Tātad Līdz ar to balsosim. 625. grozījums. Referenti par, nē, referenti ir pret, atvainojiet. Referents kundze. Jā, es esmu par šo grozījumu. Es domāju, ka tas ļoti labi izlīdzsvaro pārējos grozījumus, kurus es nevarēju atbalstīt. Taču ir skaidri jāpasaka, ka apjoms, kur mēs liekam rezervē, ir 1,6 miljonu eiro. Un mans pazemīgais ieteikums būtu ieteikt to balstot kopā ar 277. grozījumu, jo mums ir jāatgriežas pie budžeta projekta. Un rezerve jāievieto ar mutiskā grozījuma palīdzību tieši tā, kā jūs to izlasījāt. Jā, nu tā tad vispirms balsosim par skaitļiem, Un pēc tam par rezervi. Par skaitļiem vispirms. Pēc tam skatīsimies par rezervi. Vispirms par skaitļiem. Referenti ir par. Kas par? Paldies. Pret. Atturs. Pieņemts. Tātad skaitļi tiek pieņemti, apstiprināti. Un tagad par rezervi ar nosacījumu. Referenti atbalsta. Kas par? Pret. atturas. Arī šis mutiskais grozījums ir apstiprināts. Līdz ar to 43.51 tiek um, atmests malā, tas atkrīt. Līdz ar to visa šī rubrika par multividi ir izskatīta. Pārējiem tālāk pie nākamās Latvi, lapus 123. angļu versijā. Klasiskais Ehrenhauser grozījums, tālāk 207 referenta pret, kas par? Neviens. Nē, nē, atvainojiet, viens tomēr bija par. Noraidīts. Tālāk, Alde grupa 628 atsauc. Un paliek 43,52, tas ir iekļauts savukārt iepriekšējos. Līdz ar to pāriem pie informācijas izplatīšanas tīkliem. Klasiskais Ehrenhauser kunga grozījums, tālāk 308. kultūras komitejas grozījums referent lūdzu vārdu. Runājot par Information Outlets eh, līniju Es eh, ierosinu zemāku apjomu 980 tūkstošus eiro gan apropriācijās, gan maksājumos 1,5 miljonu vietā. 980 tūkstošus. Šeit teikt kādu nesaprašanās so sociālas grupas puses, ne? Labi. Tātad tāds mutiskais grozījums, kas par? Pret? Paldies. Aturs? Pieņemts. Līdz ar to pēdējie divi grozījumi tiek atkrīt. Nonākam atkal pie klasiskā Arenhauser grozījuma 46-47, pārējiem uz nākamo 124. lapus 840. grozījums referenti ir pret. Tas ir goja grozījums, kas par? Neviens nav par, pret, atturs no, no, at, noraidīts. Tālāk klasiskais Hārtonkunga grozījums noraidīts. Atkal Erenhauzera grozījums noraidīts. Un lūk, bet 208. jā, par to mums jābalso. AFKO komiteja referenti ir pret. Kas par? Liberāļi pār, Bokraukungs arī par. Pret? lielākā masa tomēr ir pret. Nu, un mamuts līdz ar to lielais vairākums mamuts sakauj mazos. Tālāk, sabiedrības viedokļa analīze, klasiskais Hartonkunga grozījums, atkrīt, noraidīts Ehrenhauser kunga grozījums, arī klasiskais atkrīt. Nu, un tad balsosim par 278. referentu atbalsta, kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Tālāk. 46.35 klasiskais Ehrenhauser kunga grozījums. Noraidīts. 209. Eiropa iedzīvotājiem. Referenti ir pret šo grozījumu. Kas par? Pret? Paldies. Noraidīts. 41.89 klasiskais Hartonga kunga grozījums, tātad noraidīts. Tālāk sagatavošanās darbība ir divi nākamie grozījumi, līdz ar to par to balsosim rīt. Tālāk jābalso par 210. Referentu atbalstu. Kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Tālāk izmēģinājuma projekts, izmēģinājuma projekts jābalso par 310. Referente to atbalsta. Nē? Referente ir pret to. Kas par? Alde. Kas pret? Citi. Atturas noraidīts. Tālāk. 603. ir izmēģinājuma projekts, pāršķira lapusu, tātad 128. lapuse, 46, 70 klasiskais Ērenhauser grozījums, Tas pats attiec 4676, tie abi noraidīti, 552. Tautas partijas grozījums, referenti to atbalsta. Kas par? Ko dara Alde? Nu, balsosim elektroniski. Tātad 552 atsaukts, atsaukts, viņi ļoti labi, problēma atrisināta. Tālāk izsagatavošanās darbība Tālāk harta un klasiskais 553. tautas partija, vai viņi to arī atsauc? Nu, tautas partija varētu to atsaukt, vai tad ne? Visi tikai priecātos par to. Ne, tomēr ne. Būtu lieliski, ja vienkārši gan tautas partija, gan sociālas atsaukt visus savus grozījumus, iedomājieties, cik liels būtu budžets. Tā tad tālāk. Harta un kungu grozījums noraidīts, 554. Arī atsaukts, lieliski tautas partija. Tālāk. 253. Referenta pret. Kas par? Nē, referenta atbalsta šo grozījumu. O, oh, man bija rakstīts, ka neatbalsta. Ļoti labi. Ļoti labi. Kas pret? Trīs personas. Atturs pieņemts. Nu, tad pāri. 403. ir ietverts bet piezīme 430. tomēr vēl ir jānodot balsojumam. Tātad piezīme referentu atbalstu, kas par? Pret? Atturs? Pieņems. Lapas beigās Eiropas pārtiks nekaitīguma iestāde. Šie grozījumi jau iekļaut runājot par aģentūrām. 128. lapā 4161 kartonu klasiskais Tālāk atkal izmēģinājumu projektu, un pirmais, pie kā mums tagad jāķers klāt, ir, ir civilā aizsardzība Eiropas Savienībā un 309, 396 sociālistu atsauc, ne? Neatsauc? Vai cik žēl? 43.04 tas arī tiek atrisināts ar 668 atsaukšanu? Nē. Donc, il est... Kas pret tā tad? Noraidīts. 395. 395. grozījums, kas par? Paldies pret. Atturas pieņemts. Tālāk, nākamā lapuse. 395. Un nonākam jau pie ceturtās sadaļas, iedaļas. Nu, līdz ar to mm, jābeidz. Liels paldies uh, referentei. Gribu visiem pateikties, visiem, kas līdzdarbojās. Šīs dienas sēde līdz ar to ir beigusies. Darbu, turpināsim darbu rīt no rīta. Bet, nu, koordinatoriem un it īpaši Helgai Trupulē tomēr jāpaliek zālē. Trīs minūtes pārtraukums.